mēneši izteikties, sākot eh, ar 20, 21. janvāri, nākamo pirmdienu. Tautas partijas grupa mums ir iesniegusi eh, priekšlikumus. Anton Joci eh, kungs tiek ierosināts, viņš aizstās Kančānu kungu viņa amatā sociāldemokrāti vēlas konsulino budžeta komitejā. Vai ir iebildumi? Jā, iebildumi nav. Kelikungam ir iebildumi? Nē, lieliski. Tad eh, šīs nominācijas tiek pieņemtas, protokolu apstiprināsim nākamreiz tiekoties, ja nav iebildam, rezolūcijas tiks uh, nosūtītas uh, tiem, kam tās ir domātas, uh, un tagad um, sēde tiek slēgta.